tos, ka šiem jaunajiem fanātiķiem, šiem ideoloģijas eh, karotājiem uzvarēt šeit Eiropā. Man šķiet, ka šobrīd tas Eiropā tieši tā notiek. Viņi ir pārņēmuši savā kontrolē visas šīs diskusijas. Un šķiet, 20. gada ideoloģijas komunisms un nacisms tagad tik saistāts ar šāda veida ideoloģijām - klimata pārmaiņas un katastrofas. Nākamais runātājs deputāts Kokalis. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu tomēr izteikt paust savu nepatikšanu attiecībā uz šīs diskusiju tematu, uz nosaukumu. Situācija, protams, vā, prasa tūlītēju redz, reakciju, bet mēs nerunājam par klimatu vai ekoloģiju šeit. Tā ir cilvēcīga cilvēku katastrofa, tā ietekmē iedzīvotājus, cilvēkus, tā rada valstis, kurās nav nekādu valstisku struktūru, tās rada bēgļus, kas atstāja valstis klimata apstākļu dēļ. Tas ietekmē um, ražot spēju dažādu ekstremālu dabas parādību rezultātā, un tieši šādā aspektā mums ir nepieciešams rīkoties. Un šajā gadījumā Eiropa var kļūt par līderi atšķirībā no tām visām krīzes situācijām, piemēram, kā runājam šorīt, Turciju, par Kurdistānu. Šajā gadījumā mēs varam piedāvāt ko vairāk par vārdiem. Mēs esam līderi šai gadījumā, un mēs tādi arī turpmāk būsim, būsim tādi globāli šai parlamentā līdz parlamentam, līdz pavasarim, eh, paredzam pār, pārslēgties uz zaļo kursu. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs pār sektoru tiesību akts un rīcības plāns, kas ļautu nodrošināt klimata neutralitāti līdz 2050. gadam. Tā pašā laikā mums ir jārada ne tik vien miljoniem darba vietu, bet arī tas mums ietaupīs triljoniem eiro, jo mēs aizstāsim fosilās degvielas ar ko citu. Turklāt pašiem mums šo fosilo degvielu nemaz Eiropā nav. Tātad te nerunājam tikai un vienīgi par darba vietu radīšanu. Mums tiešām ir jārīkojas un šī situācija jārisina. Liels paldies! Tālāk uz pusotru minūtu deputāts Korrao. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Tagad vai nekad. Klimata izmaiņas vairs nav teorētiskas debatas starp zinātniekiem, tā ir realitāte. Ja mēs to neatrisināsim tūlītēji, tam būs iznīcinoši ietekmes planētu un esošām nākamām paaudzēm. Mums visiem ir jāsaprot, ka. Kā Tas vairs nav saistīts ar politiskiem spēkiem un ideoloģiju, tā ir ļoti aktuāla problēma. Lielākais apdraudējums, kāds jebkad ir bijis, un tas iesaista visu cilvēci. Kolēģi grib izteikties skaidri par konkrētiem priekšlikumiem jaunai komisijai. Vispirms ir absolūti svarīgi izslēgt zaļos emisijas no deficītā prēķina stabilitātes paktā. Ņemot vērā esošajiem eh, Eiropas Savienības saistībām, ir ļoti grūti dalību valstīm rīkoties adekvāti. Otrakārt, mums ir pilnībā jā, pamazām jāizskauž eh, investīcijas fosilajos uh, mm, fosilajā kurināmā, un tad 55% mārķi, mērķis uh, arī jāsasniedz attiecībā uz siltumnīcas efektu gāzes samazināšanu līdz 30. gadam. Kolēģi, nākotnes paudzes darīs spriedīs par mums, ko mēs darīsim, esam darījuši planētas uh, labā, un šies. Um, uh, Lēmums spriedumi par mums būs ļoti uh, sāpīgi, mums ir nepieciešams tagad rīkoties. Paldies, Tots Kundze! Pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs, ļaujiet man norādīt, ka globālā sasilšana ir ārkārtīgi nozīmīgs problēma jautājums. Un mums steidzam tas jāresina zinātniski fakti skaidri un gaiši pierāda, ka vēl nav par vēlu palēnināt klimata pārmaiņas. Un domāju, ka mums attiecīgi jāvirzās pa, un jādara tas saskaņā ar labi izstrādātiem plāniem. Eiropas Savienībai jādod savus ieguldējumus arī izdevumu sekšanā dalību valstīs, kas vēlas īstenot pārēju uz klimata draudzīgāku klimatam draudzīgāka ekoloģija līdz 2050. gadam. 90% Ungārijas energo eh, ražotņu var kļūt par klimata neitrālām līdz 2030. gadam. Ietekmes novērtējums liecina tomēr, ka šāda veida pārēja un oglekļu neitralitātes sasniegšana maksātu vismaz 150 miljārdus eiro. Domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu par prioritāti uzskatīt uh, Eh, konkurētspējas saglabāšana Eiropā, un šiem pasākumiem jāiet vienā solī ar klimatu pārmaiņu mērķiem. Tāpēc es domāju, ka nākotnē mums nāksies meklēt risinājumus, tādus risinājumus, kas ļautu nosekt izmaksas, kas saistītas ar ceļu uz klimata neutralitāti tā, lai tautsēmniecības eh, spēlētāji varētu savu konkurētspēju saglabāt. Lielas paldies! Tālāk uz vienu minūti deputāts Bulmans. Frau Präsidentin! Priekšsādātāji, godātie kolēģi! Vēstījums no Ņujorkas bija ļoti skaidrs klimata samits, ilgspējas samits eh, mums skaidri un gaiši eh, pateica, kas ir noticis. Un komisārkungs, es, protams, ļoti labi, eh, būtu ļoti labi, ja būtu, kā jūs sakāt, un mēs būtu jau uz pareizā ceļa, bet mēs skaidri un gaiši redzam, ka lielā mērā atpaliekam no tā, ko esam, par ko esam izteikuši saistības un uz, ko, uz kādiem mērķiem ejam. Mē Un tāpēc nedrīkstam kavēties. Mums, kā Eiropas Savienībai, ir jāstrādā, jāstrādā arī iekšpolitikas jomā, tāpat jāstrādā arī ar attīstības un tirdzniecības un ārpolitikas palīdzību, lai iet uz šiem jaunajiem laikiem. Es mm, tomēr ceru, ka jūs vēl šo darbu turpināsiet, kamēr vēl nav jaunā komisija pat stājusies pie darba. Vecā komisija taču gal galā arī ir strādājusi pie ilgspējības un pie tā, lai tas būtu kā tēma svarīgs visos sektoros, bet no jaunās fondar, komisārs vadītājs Fondara Lajenes nesmu dzirdējis um, apsolījumu turpināt to, ka ilgspējība būs tas kompas, pēc kā darbosies visās politiku jomās arī jaunā komisija, bet to mēs vēlamies dzirdēt un jūs šeit varat dot būtisku ieguldījumu, nodrošinot šo pāreju atbilstīgā veidā uz jauno komisijas sasaukumu un sastāvu. Paldies! Bez gribu dzirdēt no jums atbildi. Paldies tālāk uz uz vienu minūti Frederika Rīsa lūdzu. Paldies priekšādātāji. Būsim um, skaidru galvu. Nu, jāsaka, ka Ņujorkā samitā piedalījās ļoti nedaudz valstu. 26 valstis tās kopumā pārstāv tikai pavisam nelielu pasaules daļu. Un tāpēc Eiropai vairāk nekā jebkod iekšā, iepriekš jārāda piemērs citiem. Un tieši mēs ļoti labi zinām, kas notiek lietus laikā ar plūdiem un tam līdzīgi. Mēs zinām, cik, mm, kom, cik lūk līdzekļu šobrīd komisija apstu, apsola šai klimatiskajai pārējai Eiropā. Tas, protams, nozīmē plašas investīcijas, un tas jau viss ir ļoti labi. Bet nedrīkstam arī atteikties no šīm ambīcijām, tad, kad domājam par daudzgadu finanšu plānu, respektīvi nākamo daudzgadu finanšu plānu. Un tur šķiet šobrīd šīs ambīcijas ir nepietiekams, jo klimata ārkārtas situācija nozīmē, ka mums jāstrādā arī pie tiem piesārņotājiem, respektīvi jācīnās par tiem piesārņojumiem, kas, piemēram, nu, kaitē iedzīvotājiem. Gaisa kvalitātes trūkumu dēļ, piemēram, 660 cilvēki iet bojā katru gadu, un gal galā tīrs gaiss ir kaut kas tāds, uz ko Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības, un tieši šāda veida lietām vajadzētu kļūt par prioritāti arī jaunajā komisijas sastāvā. Paldies! Tālāk uz vienu minūti deputāts Holmgrēns. Liels paldies priekšādātāji! Esam tiešām nonākuši ārkārtas situācijā uz šīs planētas. Īpaši, ja runājam par bioloģisko daudzveidību un ja runājam par klimata pārmaiņām. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai planēta varētu pamazām pielāgoties globālajai sasilšanai. Mēs sastopamies ar krīzi globālā mērogā, bet šo to krīzi mēs nemaz nu, neustveram kā krīzi, nesaucam to par krīzi un nerīkojamies atbilstīgi. Mēs esam jau pārkāpuši viena grāda pēc Celsija pieauguma robežu un ne, nedaram pietiekami, lai šo pie, temperatūras pieaugumu apstādinātu. Mums ir jādomā par to, ko darīt. Es nezinu, jāstāda konkrētas koku sugas, jākultivē kaut kādi augi, kas uztvērtu oglekli. Mm, mēs parakstījāmies Parīzē zem šīs vienošanās tekstne, bet uh, ir gājuši gadi, un mēs neesam darījuši visu, kas mūsu spēkos. Un tieši tāpēc jaunieši iziet ielās un uh, iet demonstrācijās. Šajos piecos, šie pieci gadi iespējams būs pēdējie pieci gadi, kad mēs vispār kaut ko varam darīt. Uh, lai pielāgotos un lai ļautu pasaulē pielāgoties noteikošajam. Tāpēc būsim uh, saliedēti un rīkosimies tālāk uz vienu minūti. Um, deputāte Beņē. Godātie kolēģi! Nu šeit, ka Eiropā visi politiķi tik ārkārtīgi ir ieinteresējušies par ekoloģiju, un tas eh, drīzāk man šķiet tāds oportunistisks manevrs savas politiskās karjeras eh, laikā. Tas ir tāda atmālēšanās ar visiem šiem dabai draudzīgiem pasākumiem. Klimats un ekoloģija ir, protams, eh, tādas jomas, kas ir svarīgas, bet tās šajā gadījumā ir politiķiem, nu tā teikt, likušas izlikt, nu, izlikties par to, kas tās nav. Te dzirdam arī politisko grupu sakāmo reakcijas katrā ziņā uz situāciju. Tagad ir nāk vis visādas, tiek runāts par nodokļiem un vēl nezinu kaut ko, bet gal galā mēs taču nevēlamies visvairāk šajā gadījumā nodarīt pāri tam iedzīvotājiem, kam ieņēmumi ir vismazāk, jāmainās ir pavisam no citas puses. Te ir jāizmanto pilnīgi cits ekonomisks un politisks domu gājiens, cita veida reformas, ja vēlamies risināt šos ar klimatu un veselību un ekoloģiskiem jautājumiem saistīto krīzi. Nu, protams, ka tas viss eh, ap, nu, liek apšaubīt arī visus brīvās tirniecības nolīgumus, ko esam no, noslēguši. Jo, ja neko nedarīsim, tad tas pārējais viss paliks tikai tādu skaistu vārdu līmenī. Paldies tālāk uz vienu minūti deputāte Višņevska. Paldies priekšādātāji, dāmas un kungi. Klausošais debatēs, un jāsaka, līdz šim brīdim neesmu dzirdējusi neviena vārda. Uh, par to, cik uh, eh, spekulatīva pēc sava rakstura ir ETS sistēma, jeb, emo, jeb uh, emisiju tirniecības schēma. Tās mēs taču Eiropā piedzīvojam energo nabadzību. 54% es atvainojos miljonu iedzīvotāju Eiropā cieš no energo nabadzības. Un tagad jūs vēlaties eh, šeit vēl citās jomās izstrādāt restriktīvas politikas, piemēram, lauksaimniecībā. Vai jūs tiešām vēlaties, lai energo nabadzība ie, sevī ievelk arī šajā jomā strādājošos? jo ārpus Eiropas, jāsaka, pārtiku tagad saražot būs daudz lētāk, un tā tas arī notiks. Tā tiks tur ražot ar antibiotiku palīdzību un vēl nezinu ko. Eh, un tāpēc mums ir vajadzīga tāda politika, kas būtu godīga, kas būtu saprātīga, līdzsvarota, ļaujot eh, arī nodrošināt zinām attīstības līmeni dalību valstīs. Un šai politikai turklāt ir jārespektē dalībvalstu tiesības izvēlēties pašām savu energoavotu kokteili jeb eh, kombināciju. Un uz tādu politiku es mūs arī aicinu virzīties. Paldies, nākamais runātājs eh, Maiks Volis. Lūdzu. ES samits desmit minūtes sprieda par klimatu pārmaiņu darbībām. Un tāpat laikā prioritātes bija pavisam citas. Ņujorkā pagājušā mēnesī teorētiski vajadzēja šiem pasākumiem veicināt rīcību klimata pārmaiņu apkarošanas labā, bet kas bija rezultāts? Nulle. Zinātnieki skaidru un gaišu ir pateikuši, ka neviens no ES klimata un, un enerģijas mērķiem e, neatbilst Parīzes vienošanās tekstam. Un ārkārtas situācija taču vajag arī ārkārtas reakciju tādā gadījumā. Ja jūs nopietni vēlaties risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas, tad ir tādas darbības, kas būtu jāizteno jau šobrīd. Pirmām kārtām jāpieliek punkts subsīdijām fosilai degvielai, ir jāaptur m, mm, sačinātās dabas gāzes tirgošana, to starp arī visi šie projekti, arī to starp īrijā, un jābeidz finansēt gāzes projekti. Nepie, jāpieliek uh, Eh, jāpieliek punkts eh, visām šīm eh, cauruļvadu izbūvēm un jāiegulda atjaunīgajos energoresursos, jo citādi mēs nonākam pilnīgās pretrunās un esam faktiski tādā nolieguma stadijā attiecībā uz klimatu pārmaiņām. Paldies! Tālāk uz pusotru minūtu deputāts Lins. Godātā priekšādātāja komisāra kungs, godātie kolēģi! Klimata pārmaiņas ir visai emocionāls temats, to mēs piedzīvam katru piekdienu, kad skolnieki un studenti iziet ielās demonstrācijās. Un es domāju, ka šodienas debatēs arī skaidri izkristalizējies tas, ka jautājums ir nevis par to, vai mums ir kaut kas jādara, eh, lai apkarotu klimata pārmaiņas, bet gan tieši, kas mums jādara. Mēs visu laiku griežamies ap asi, kas mums jādara un kā mums tas jādara. Protams, ir skaidrs, ka mums ir eh, Mm, šeit jābeidz nomelnot atsevišķas nozares vai kaut kāda ekonomikas spēlētāja. Nē, mums drīzāk pozitīvi jāraugās uz klimata pārmaiņu piedāvāto poten potenciālu. Tikai ar pasākumiem, kas vērstos pret klimata pārmaiņām, eh, nebūs nekāds, eh, nebūs, negūsim panākums, ja neiesaistīsim procesā arī eh, iedzīvotājs. Turklāt lauksaimniecība. Lauksaimnieki, protams, īpaši izjūt klimata pārmaiņu sekas negatīvā veidā Un, nu, redzējāt arī demonstrāciju vakar pie parlamentu, jo mežsaimniecība un lauksaimniecība eh, tāpat laikā ir tie mm, sektori, kas visvairāk varētu piesaistīt, uztvert un piesaistīt oglekli, tādējādi pie, radot fotosintēzi. Es domāju, ka mums jādomā Eh, ne tik vien par izmešu samazināšanu kā tādu, bet arī par ogļu uztveršanu un piesaisti ar dažāda veida kultūrām. Nu, piemēram, paraudzīsimies kaut vai uz Jaunzēlandi, kas izmanto tam līdzīgus uh, darbības. Un mums vajadzētu palīdzēt lauksaimniekiem šai ziņā, mums vajadzētu slavēt tos, kas tieši tā arī rīkojas jau šobrīd. Paldies! Lies paldies! Nākamais runātājs uz vienu minūti deputāta Grifina. Paldies! Cīņa pret šo ārkārtas situāciju klimata jomā ir jāliek pašā augstākajā vietā Eiropas darba kārtībā - atjaunīga resursa, energoefektivitāte, apretes ekonomika, lauksaimniecība, transports, okeāni, klimata droši, tirzniecības darījumi, digitalizācija, energo nabadzība, reģionālā atjaunotne, ilgspējīgas investīcijas Mums ir jāiesaista šajā darbā pilnīgi visas iesaistītās puses - pētnieki, eksperti un pilsoņi. Ir vajadzīgs pamatīgs jauns zaļais kurs Eiropai. Tāds kurs, kas spēj sev līdzpaņemt visu pasauli un kurā līdzdarbojas pilnīgi visi komisāri un pilnīgi visas dalībvalstu valdības. Mēs šobrīd skatāmies sejā katastrofālām klimata pārmaiņām un hausam, un ja vien nerīkosimies šobrīd jau holistiski un visaptveroši un kopīgiem spēkiem, tad eh, šī katastrofa pienāks. Mums jārisno tāda darbība, kas atbilstīgi palīdz un eh, ņem, iestrādā šajā procesā, iekļauj šajā procesā pilnīgi visus iedzīvotājus. Neviens netiek atstāts aiz muguras, jo šim gaisam, ko mēs alpojam, ir jākalpo arī pēc tam mūsu nākamajai paudzei, un šobrīd nedrīkstam vairs vilcināties. Mums nepieciešams piedāvāt risinājumu, jārod visa Eiropas klimata ārkārtas plāns, ārkārtas situācijas apkarošanas plāns jau šobrīd. Paldies tālāk uz vienu minūti. Deputāts Hoisiks. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījami kolēģi. Jā, nu, mēs sastopamies ar ārkārt situāciju, bet mēs nerīkojamies tā, kā būtu jārīkojas. Mēs to ignorējām, un, nu, situācija ir tāda, kā tā ir, samazinās bioloģiskā daudzveidība. Ko mēs redzam šodien? Uh, Mums e, nākas protestēt uz ielām, lai aizsargātu bites, lai aizsargātu dabu. E, šis parlaments e, šogad tika ievēlēts ar ļoti stingru mandātu rīkoties, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību, lai glābtu klimatu un lai dalību valstis uzņemtos atbildību, lai Eiropas vadība uzņemtos atbildību. Jo galu galā, ko mēs daram, mēs, izmantu, mēs izmantojam publiskos līdzekļus, lai uh, atbalstītu, uh, piemēram, ar oglēm kurinām spēkstacijas. Un mums ir uh, kaut, kādas, kop, kaut kādi kopēji interešu projekti, uh, piemēram, uh, būvējot gāzes vadus. Mums ir jāprasa lielāka atbildība no uh, savām valdībām. Es to darīšu, un es ceru, ka jūs arī to darīsiet, un to darīs arī plašāk sabiedrība. Paldies, un tālāk Dēlī kundze. Gudētie kolēģi! Mēs šogad piedzīvojam karstāko gadu, klimata izmaiņas ir reālas un mēs saskaramies ar to katru dienu. Tas galvenokārt skar mazāk aizsargātākas sabiedrības. Nu, nav vairs jēga konferencēm debatē. Mums ir jāizdara secinājumi un steidzami ir jāreaģē konkrēti rīkojoties, rīkojoties steidzami. Proti Eiropas parlaments izsludina klimata ārkārtas situāciju, lai liktu teiktu komisijai samazināt par 60% līdz 2000, uh, eh, emisijas līdz 2030. gadam, lai jūras nozare, aviācijas nozare ar degvielas nodeg, nodokli piedalītos uh, šajā cīņā. Tā ir cīņa par nodarbinātību, labklājību, tā ir cīņa par mūsu kopīgo labumu. To visu mēs varēsim izcīnīt tikai tad, ja ar mums būs kopā pilsoņi, ja parādīsim jauniešiem, kas iet ielās, jaunieši, kas uz mums skatās, kas gaida, kad mēs rīkosimies neuzticamies mums, ir viņiem jāparāda, ka mēs beidzot esam sapratuši viņu vēstījumu, ka mums ir politiskā drosme sacīt, ka mēs rīkosimies ātri, spēcīgi un labi. Merci for one minute, Mr. Un tagad lūdzu Lančīnī, kungs, uz minūti. Grazie, Paldies! priekšsēdētā nesenie protesti klīmāta uh, sākarā par arī um, norādu katastrofu, bet nepiedāvā risinājumus. Eiropa jau ir samazinājusi siltumnīca efekta gāzes pēdējo 30 gadu laikā. Tagad tiek piedāvāts sasniegt klimata neutralitāti līdz 2050. gadam. Protams, cēls mērķis, bet uh, tas maksās dārgi pilsoņiem un uzņēmumiem. Itālija investē savus resursus un sasniegs 20. gada mērķus dekarbonizācijas jomā. Citas Eiropas valstis, kas ievēro, jā, protams, stabilitātes paktu, tomēr izmanto uh, oglekli vai sliktāk vēl lignītu savā enerģijas grozā un nesasniegs paredzētos mērķus. Tad nu ir jautājums, vai svarīgāk ir ievērot uh, budžeta līdzsvaru vai tomēr uh, iestāties par vīdi, un tie, kas neievēro noteikumus, nemaksā. Piesārņojums jau neapstājas pie valsts robežām. Mēs noslēdzam arī komerc nolīgums ar valstīm, kuriem nav prasības vīdes jomā, importējam viņu preces, un tādējādi mēs vēl vairāk piesārņojam, veicinam negodīgu konkurenci, no kā cieši mūsu uzņēmumi. Uzņēmumi, kurus spiež nos ļoti saistoši šie uh, vīdes noteikumi. Eiropa jau atrodas grāvī, bet, nu, diezin vai mēs iziesim no grāvja, turpināsim rakt. Paldies! Tas klots, plīs. Klots skundze nākamā uz vienu minūti. Cienējamie deputāti, sāksim ar faktu, ka nav skaidras definīcijas klimata apdraudējums, es, protams, uh, augsti eh, vērtē visus, kas rūpējas par mūsu nākotni. Mums ir jāaizstāv pašsvarīgākās vērtības, bet kas tad ir klimata apdraudējums? Mēs um, vērojam dažādas. Uh, kinofilmas ehm, par katastrofām mēs eh, ziņās redzam dažādus kārtības jaucējus, kas uh, konfliktē ar policiju un tā tālāk, bet es domāju, ka daudzi no šiem cilvēki tiek eksploatēti, izmantoti, lai viņi izplatītu anarhiju, jo taisnība ir tāda, ka tikai privileģēti un bagāti cilvēki var atļauties uh, radikālu rīcību pret eh, klimatu pārmaiņām, bet tie, kas par to maksās, būs nabagie tie, kas eh, jau tā cieši no energo nabadzības, un tas nav taisnīgi. Un es nesaprotu, kāpēc kreisie uh, tam piekrīt. Energoapgādes drošība ir svarīgs jautājums, un enerģijas cena ir svarīga lieta, tai jābūt samaksājumai. Dažādi marksistiski eksperimenti ir tikai vairojuši nabadzību un ciešanas, un tāpēc neatkārtosim šīs te kļūdas, jo tas jau reiz ir noticis. Pētikainens kundze nākamā lūdzu. Nākošajai komisijai ir e, jābūt uz zinātni balstītai pieejai dažādām ekoloģiskajām problēmām. Tas nozīmē, ka politiskām institībām un regulām ir jātiek e, balstītām e, zinātniskajās atziņās, ir tiešām tām jābūt atbilstošām tam, cik liels ir izaicinājums. Uh, Tas mums pietrūkst mūsu eh, iniciatīvās. Mums ir jāprēķina, cik liels ir izaicinājums, un tad ir eh, varbūt eh, jāsacina, ka vienā otrā gadījumā ir jādubulto mūsu centieni, lai varētu uh, cīnīties pret šo izaicinājumu. Jā, mums ir vajadzīga pakotne, ir vajadzīga ilgspējīgs finansējums, eh, lai spērtu nākošos soļus, eh, ir jāizreikina, cik maksās tas, ka mēs neko nedarām, eh, bet nevajag kā mēnesēdzīgiem doties katastrofu virzienā. Skaidrs, ka mums ir izaicinājumi, mums ir tehnoloģijas, jā, un mums ir arī nauda un galu galā ir palicis ļoti maz laika līdz brīdim, kad obligāti būs eh, jāspēr nepieciešamie soļi. Labes kungs! Jā, paldies priekšsēdētāji. Ir skaidrs, kā klimata izmaiņas ir uh, ne tikai draudi attiecībā uz nākotni, tas ir apdraudējums jau šodien. Ja mēs šodien nerīkosimies, tad kaitējums būs. Uh, neatgriezenisks. Tas ir apdraudējums arī mūsu dzīves veidam, un katru nedēļas nogaltu atgādina jaunieši, kad viņi iet ielās, protestē un prasa, lai mēs konkrēti rīkotos. Arī apvienotā nācijas organizācija prasa starptautiskai sabiedrībai rīkoties. Mums ir jārīkojas ar ambiciozu, gudru, taisnīgu plānu, lai dekarbonizētu mūsu ekonomiku, lai tā būtu arī klimatneitrāla līdz 2050. gadam un tas nozīmē, ka jārīkojas enerģetikas jomā, infrastruktūrā, nodokļos, transporta nozarē, starptautiskajā tirzniecībā. Nu, lūk, tas ir tas izmaiņu apmērs, ir jāmobilizē nepieciešamie resursi, lai varētu veikt šīs pārmaiņas. Tātad ir nepieciešams zaļais kurs un arī dažādi sociālie amortizatori, lai varētu arī aizsargāt visievainojamāk ievainojamākos. Un mums šeit ir jābūt ļoti eiropeiskiem, jo mēs te nevaram uh, vest sarunas ar klimatu un konkurēt. Mēs ar klimatu varam tikai sadarboties. Tādēļ arī mēs uh, pie tā strādājām šeit parlamentā. Valdens kundze uz vienu minūtu lūdzu. Paldies! Attiecības starp cilvēci un uh, zemeslodu, ko apdzīvojam, ir krīzē, un visā pasaulē mēs redzam, ka cilvēks atraucas. Pēdējos uh, dažos mēnešos pāri sešiem miljoniem cilvēku ir demonstrējuši uh, un pieprasījuši no politikas veidotājiem beidzot rīkoties šajā ārkārtas situācijā, lai aizsargātu dabu, dabisko vidi. Mums ir jāieklausās šajos cilvēkos. Uh, Dabai cilvēki nav vajadzīgi, bet cilvēkiem daba ir vajadzīga. Kā mēs izvēlēsimies rīkoties un kādas izvēles izdarīsim, lai aizsargātu savu vidi, noteiks to, eh, kāds būs cilvēks eh, liktenis uz šīs planētas nākamos desmit tūkstošus gadu. Tāpēc eh, mums ir tiešām jāpara, jāpadara šīs te zaļais darījums par realitāti. Un būtu svarīgi, lai turpmākais darbs atspoguļotu uh, cīņu ar klimata eh, haosu, ar ko saskarsies nākamās paudzes. Mēs nedrīkstam uh, likt viņiem vilties. Paldies, eh, Paulas kundze, uz vienu minūti. Thank you. <laughs> Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, cienījama auditorija, 2009. gadā uh, Stokholmas izturības uh, centrs uh, publicēja dokumentu, uh, kur viņi noteica deviņas uh, robežas uh, mūsu planētai. Robežas, kuras nedrīkst uh, pārkāpt, ja uh, Zemē jāpaliek cilvēkiem apdzīvojamai. Un eh, var jau runāt par klimata krīzi, bet ir divas robežas, ko mēs jau esam eh, pārkāpuši - bioloģiskā daudzveidība un eh, vidē nonākošais fosfors un slāpeklis. Tas nozīmē, ka dzīvība izzudīs vēl nepieredzētā ātrumā, ko mēs darām. Uh, mēs praktiski apdraudām savas eh, dzīvības eh, pamatus. Eh, galu galā daba nodrošina mums tīru dzeramo ūdeni, auglīgu augstu, tīru gaisu, ko elpot, un to mēs visu apdraudām. Un tāpēc mums ir vajadzīgs plāns, kā mēs rīkosimies, kā mēs izmantosim zemi, kā aizsargāsim okeānus, un tam ir jābūt daļai no zaļā darījuma. Citādi mēs šo krīzi nekad neatrisināsim. Paldies, Roskungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit kolēģi runā par klimata pārmaiņām tā, it kā tas būtu pasaules gals. CO2 nav piesārņotājs, tā ir būtiska molekula, kas ir visa dzīvības sastāvdaļa. Klimats uz Zemes ir mainījies kopš eh, mūsu planēta pastāv. Un klimata mērījumi eh, ļoti atšķiras no klimata modelēšanas. Eh, sasilšana pašlaik ir sasniegusi tikai pusi no līmeņa, kas ir ticis paredzēts, un nav nekādu statistisku pierādījumu, ka uh, sausums, e, plūdi un orkāni būtu pieauguši savā spēkā vai uh, biežumā. Kopējais uh, nokrišņu daudzums nav palielinājies, jā, kūst ziemeļpola ledāji, bet savukārt dienvidpolā ir pilnīgi pretēji procesi. Uh, Un mēs esam piedzīvojuši jau mazo akmens, eh, mazo ledus laikmetu, nav nekāds eh, brīnums, ka notiek eh, dabisks pārmaiņas dabā. Paldies, un tāko, nākošā šuicis kundze. Paldies. Globālās klimata pārmaiņas ir acīm redzamas, un ir skaidrs, ka tās negatīvi ietekmē vīdi. Mēs nevaram vienkārši pievērt uz to acis un neredzēt, ka mēs eh, zaudējam ledājus, eh, kā eh, Amazonas lietusmeži dēg. Šovasar tika sasniegti temperatūras rekordi Eiropā jūlijā. Šķiet, ka 19. gads ir kļuvis par vienu no pieciem viskarstākajiem gadiem. Šīs lietas notiek, tāpēc mēs nevaram to vienkārši neievērot, mums ir jārīkojas. Visiem piekrītu. Eh, nav, tas nav pasaules gals, un tomēr eh, tā ir neatliekama situācija, kurā ir jārīkojas. Ir labi, ka mēs par to runājam šodien, un eh, mūsu pilnvērtermiņa sākumā uh, un e, jaunās komisijas darba sākumā būšu daļa e, no šīs e, komitejas, kas pie tā strādā un esmu strādās un esmu priecīga, ka jaunās komisijas vieno prioritātēm ir vidas jautājumi, kā nākamā komisijas priekšsēdētāja Fonderlainas kundze to tā saredz. Svarīgi ir realizēt šo zaļo pārēju. Uh, Mm, mūsu ekonomikai, eh, lai mēs varētu nodrošināt eh, Parīzes eh, nolīguma izpildi. Daži teica, ka samits Ņujorkā, vidas samits Ņujorkā nebija veiksmīgs, bet es gribu teikt, ka tā bija viena no svarīgākajām sanāksmēm pēc mm, Parīzes samita, un tāpēc mums ir uh, Uh, jāatstāj nākamajām paudzēm, paudzēm labāka pasaule, kā tā, kuru mēs uh, atklājam. Nākošā runātāja Van Bremtas kundze. Paldies, uh, cienījamie kolēģi. Es esmu optimīsts pēc dabas un tāpēc es arī vēlētos eh, nākt klajā ar tādu optimistisku vēstījumu, nestoties to, ka klimata pārmaiņas ir milzīgs izaicinājums. Par, spīst, par spīti tam, eh, kā eh, tiek norādīts dažādām grūtībām un virzības priekš ir lēna, esmu pārliecināta, ka jaunā komisija ienesīs jaunas vēsmas un pārmainīs atmosfēru. Uh, un būs daudz ambiciozāka un izvirzīs ambiciozākus mērķus turpmākajiem gadiem. Taču nevajag būt naiviem. Ja mēs vēlamies noteikt augstus mērķus, ir jānodrošina, ka mēs arī vienlaicīgi aizsargājam mūsu industriju un ļaujam uh, tiem tām izdzīvot ļoti konkurētspējīgajā pasaulē. Mēs varam noteikt nodokļus, CO2 un tā tālāk, bet mums ir, eh, protams, jāievēro princips eh, piesārņotājs maksā, bet jāaizsargā arī industrija. Un tālāk eh, Šeha kunde. Paldies! Eh, ieklausīsimies zinātniekos. Mums ir palikuši tikai daži gadi, eh, lai rīkotos pret klimata katastrofu. Tas nav nekāds radikālisms, tas ir fakts. Pārstāvu eh, valsti, kas pārstāv vienu no trūcīgākiem reģioniem Eiropā. Gribu teikt, ka cīņa pret klimata krīzi ir jāiet roku rokā ar cīņu pret eh, nabadzību, jo trūcīgie cilvēki eh, cieš visvairāk. Un mēs esam aburtajā lokā, bet jārīkojas ir tūlīt. Uh, Eh, ja klimata pārmaiņas eh, apdraud veselību, tad vispirms eh, apdraud veselību tiem cilvēkiem, kas ir vistrūcīgākie. Tādēļ taisnīga pārēja uz aprits ekonomiku un oglekļa neitrāla ekonomika ir ļoti svarīgs. Esmu priecīga, ka jaunie Budapeštas līderi ir sākuši rīkoties un es apsveicu Fonderlainas kundzes eh, ambiciozo vides rīcības plānu, bet tam ir jāiet roku rokā ar solidaritāti reģionālo politiku, lai neviens eh, Eiropietis nepaliktu ārpus eh, šī procesa. Tālāk Karems kungs. Priekšsēdētāji kolēģi, jā, mēs jau sen runājam par klimata uh, ārkārtas stāvokli, par to runājam ilgi, bet kad ir jābalso par jaunu KLP tirzniecības nolīgumiem vai tāda enerģētika, kas ir vidē draudzīga, tad pēkšņi nekas vairs nav ārkārtas un steidzams. Atšķirības starp vārdiem un rīcību ir nepanesama arī Francijā, piemēram, tas tā ir, eh, kur tiek pieņemta Parīzes vienošanās, bet tāpat laikā nerīkos noteikto mērķu augstumā. Un tad, lai pielikt punktu eh, liekulībai, es iesūdzēju Francijas valsts tiesā eh, klimata neizdarīšanu klimata neizdarības dēļ, un Arī pilsētā, kur es biju mērs, būs jāpārvieto 400 līdz 500 cilvēki, jo uh, ūdens mūs apdraud. Nevajag uh, tagad uh, runāt par lielām deklarācijām, ir jāpieņem dokuments par klimātā izmaiņām, tas būs zelta likums, ir šāda zelta noteikuma likuma budžetam, tād, ir, tādam jābūt arī klimatam. Uh, Un tad jārīkojas arī sociāli, jo ekoloģija ir sociāls jautājums. Paldies! Minūte, Nākamais kolēģis Van Overvelds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Es domāju, ka mēs visi esam eh, daudz maz viensprātis, ka klimata pārmaiņas ir izaicinājums. Un man šķiet acīm redzami, ka ilgtspējīga attīstība un aprits ekonomika ir kaut kas, uz ko mums ir jātiec caur ekonomisko izaugsmu un inovācijām. Te nav runa par to, eh, ka eh, jā, izolēti jāskatās uz planētu un klimatu. Mums ir vienlaicīgi jāaizsargā arī darba vietas un jāņem vērā sociālajā aspekta lai uh, realizētu sistēmiskas pārmaiņas kamēr mēs eh, turpinām ekonomisko izaugsmi, eh, viss ir kārtībā. Mums ir jāfokusējas uz eh, inovācijām. Un mēs nevaram to uh, izdarīt vieni. Mums ir nepieciešami sabiedrotie. Īpaši komisija un atbildīgais komisārs, kāda ir jūsu stratēģija, lai veidotu alianses ar citām valstīm. Paldies! Un nākošais eh, Spīraki kundze. Paldies! Eiropas Savienība ir uh, avangardā cīņā pret klimatu pārmaiņām. Mums ir ambiciozi mērķi. Mēs vēlamies par 50% uh, eh, samazināt iz, CO2 izmešus mm, diezgan īsā laikā. Uh, Bet eh, jautājums ir, vai mums ir pietiekami nopietnas, izpēt, eh, nopietnas eh, situācijas izvērtējums. Mēs vēlamies realizēt aprits ekonomikas projektus, tas ir labi, bet mums ir jāiesaist arī pārējā pasaule. Nepietiek, ka to dara tikai uh, mūsu uh, valstis. Ir jāiesaista reģioni, ir jāiesaista um, pilsoniskā sabiedrība, nepieciešams attiecīgas investīcijas. Investīciju banka var kļūt par uh, Uh, klimata banku, bet uh, mums uh, vienlaicīgi ir jāturpina, jāturpina finansēt arī infrastruktūru, piemēram, gāzes pārvadu veidošanai. Enerģijas pārējais periods ir nepieciešams. Mm. Mana valsts līdz 28. vēlas samazināt savu oglekļa. Mm, pēdas nospiedumu pēc iespējas lielāk, li, pēc iespējas vairāk. Tātad visiem bija, runātājiem bija viena minūte. Tākošais ir kolēģis Belka. Paldies pārēja no uh, fosilajām, fosilo degvielu izmantošana prasa daudz resursu. Pārējai ļoti bieži ir sociālās izmaksas. Tas vairāk skar dažas valstis, mazāk citas. Un eh, Polija ir ekstrēms piemērs, kur izmaksas ir īpaši augstas, bet tas ir jādara jebkurā gadījumā pašas eh, valsts un tās vīdes eh, interesēs jo galu galā šī vide cieš no um, ogļu izmantošanas. Polija grib vairāk laika un vairāk naudas, vai tas ir uh, pieņemami? Jā, tas ir pamatoti, bet tikai tad, ja valdībā ir plāns, kā pāriet no fosilajām degvielām uz uh, atjaunīgajiem energoavotiem. Vairāk laika, jā, protams, tikai tad, ja valdībai ir pārbaudāms un uh, cieši. Uh, monitorējams plāns, kā šo pārēju realizēt. Paldies, un nākošais ir kolēģis Flēko. Paldies, priekšsēdētāji. Klimats un ekoloģija nu, nav tikai nākotnes tēmas, bet arī uh, viss tas, kas šodien notiek ar uh, plūdiem, ar uh, orkāniem, ar sausumu, nenotiek tāpat vien. Mums ir jārīkojas, ir uh, tiešām ilgspējīga zaļā attīstība jāpanāk. Uh, mēs esam Eiropa, kas zina, kā var aizsargāt vīdi un samazināt klimata pārmaiņas. Tāpat laikā ir jāsabalansē um, arī ekonomiskās intereses. Uh, Eiropas Savienības budžetā ir um, jāparedz līdzekļi, lai nodrošinātu uh, glūdu pārēju laika posmā no 21. līdz 27. gadam. Uh, bioloģiskā lauksaimnieciskā ražošana un citas uh, tam līdzīgas lietas mm, nozīmē, ka pilsoņi var uh, veikt visas šīs lietas, bet tikai tad, ja Eiropas Savienība to atbalsta. Nākošais runātājs eh, Kufēkungs. Mēs varam panākt kaut ko tikai tad, ja mēs kaut ko tiešām izmainīsim transportā, un mums ir tiešām liela izaicinājuma. Kadri Simpsonei un eh, Timermanam tiešām būs krietni jāpacīnās. Urbānā darba kārtība ir labs sākums viņu darbam, jo šeit eh, mājokļi, gaisa kvalitāte un urbānā nabadzība uh, Eh, ir epicentrā, eh, lai varētu par tiem cīnīties, izmantojot attiecīgos līdzekļus un ņemot vērā zinātnes atziņas eh, staigāt un, un brau, ar kājām un braukāt, braukt ar divriteni, protams, ir labi, tas samazinās izmešas un tā tālāk, bet ir jāmaina visa politika, lai cilvēki varētu pārvietoties vienkāršāk un viņiem būtu jāpārvietojas mazāk. Uh, Ir e, arī jāatjauno mājokļi, jāsiltina tie, lai padarītu tos e, energoefektīvākus. E, zaļajai elektrībai arī jāspēj pārvietoties tur, kur šī zaļā elektrība ir vajadzīga. Jā, paldies, un tagad lūdzu Evrens kundzi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pilsētas atbildīgs par gandrīz 70% no visas pasaules CO2 emisijām, tāpēc pilsētām jāspēlē strateģiska loma cīņā pret klimata sasilšanu. Esmu kategoriska komisāra kungs. Mēs nevaram runāt par klīmātā ārkārtējo situāciju, nerunājot par pilsētām. Taču konstatējums ir ļoti vienkārši bieži vien pilsētas, to vidū arī metropolis, ik aizmirstas debatēs, un arī šajās debatēs tas tā notiek. Un Parīzē es to redzu katru dienu. Metropols smok nost un pilsoņi arī piedzīvo uh, Ah, sastrēgums, ir maz pārku un tam līdzīgi. Pilsētas tiešām ir atbildīgs par klimata sasilšanu. Pilsētas ir pirmie klimata sasilšanas upurī. Nu, piemēram, pilsētas piedzīvo liels karstumviļņus un arī cilvēku veselība ļoti slikta. Pilsētas ir atbildīgas, pilsētas ir arī risinājums. Tur var būt daudz inovatīvu, efektīvu risinājumu. Komisāra kungs, liksim pilsētas zaļā kursa centrā, ja mēs vēlamies, lai šis zaļais kurs piedzīvot panākums. Paldies! Un tagad uh, Laluk uh, kundze. Jā, paldies, kolēģi, par šī, šo debašu organizēšanu. Ir uh, jāīsteno jaunais zaļais kurs, tās ir zaļai, tas zaļais finansējums. 2008. gadā mēs uh, tieši gājām sienā, bet tagad. Uh, ir uh, piedzīvojami vēl lielāku klīmētu pasliktināšanos. Zaļais kurs tas ir sabiedrības projekts, tur tiek paredzēt māsveida investīcijas uh, arī zemajās tehnoloģijās, nevis augstajās tehnoloģijās, celtniecībā, atjaunamas enerģijas avotos un tā tālāk tā joprojām, lai mūsu izglābtu no klimata sasilšanas, rastu, radītu desmit miljonus darba vietas, izskaust nabadzību, izveidotu beidzot Eiropas industriālo politiku. Protams, tas būs sarežģīti, jo uh, ir um, pēdējos gados mēs piedzīvojam masveidu patēriņu, taču risks ir tajā, ka mēs nebūsim pietiekami ambiciozi. Mēs tie, kuri jau šodien zaudē arī savu dar, savus darba vietas klimata bēgļiem, visi šie jautājumi ir aktuāli. Būsim parlamentā ambiciozi. Paldies! Paldies! Un tagad uh, Bilbao Barandikas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, iz, klimata izmaiņas, ko izraisa cilvēka rīcība, noved pie uh, mm, klimata migrācijām, pie piekrašzonu apludināšanas. Mums ir. Uh, Jāsasniedz klimata mērķi, ir jāmaina arī sava rīcība. Vietējā reģionālā līmenī mēs cīnāmies, piemēram, veicinot mobilitāti un uh, atkritumu labāku apsaimniekošanu, lai mēs uh, varētu būt ilgtspējīgāki. Te es piedāvāju, lai cīņā pret klimata izmaiņām mēs uh, paredzētu budžetu visās ES institūcijās, lai enerģija būtu 100% atjaunināma un lai šis šis klim, šī klimata vides ars arī tad atspoguļotos uh, budžetā. 20. gada budžetā Basku valstī mēs jau piemēram šādas formulas, un tā varētu būt arī paraugprakse visai Eiropas Savienībai. Paldies, un tagad uh, Metskundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cīnīties pret klimata izmaiņām, rūpēties par mūsu zemi, augsni, un jūs to visu ļoti labi zināt. Augi var būt ļoti svērīgs, svarīgas vīra, lai uzsūk CO2 Un tādēļ mēs varam samazināt CO2 klātesamību atmosfērā, taču tādēļ arī augsnēm ir jābūt ļoti labā uh, situācijā, jo mikroorganismi, dažādi insekti, tārpiņi var dzīvot uh, uh zemē un uh, situācija gan ir tāda, kā ar ķīmiskām vielām mēs iznīcinam šo augsni. Jā, ir nepieciešama eh, ekoloģiskā pārē lauksaimniecībā, lai eh, atgūtu eh, šo dabisko līdzsvaru un Mums ir nepieciešama tīrs, tīra augsne, gaisa, ūdens, tas ir arī vitāli svarīgi biodaudzveidībai, lai mēs varētu arī mazināt klimata sasilšanu. Tāpēc aizsargāsim augsni, mums jau ir pamat direktīva, kas tieši ar to nodarbojas. Paldies! Un... Nākamais kolēģis Pīpers uz vienu minūti. Europa das Pariser Klimaabkommen. Nu jā, Eiropa parakstījās zem Parīzes vienošanās, un tagad svarīgi strādāt arī pie emisiju samazināšanas, pla plastikāta samazināts izmantošanas, jāstrādā arī pie uh, ogļūdeņraža un jādara vēl daudz kas, daudz kas vairāk Eiropai, daudz vairāk jāstrādā arī pie tā, lai izmantot savu ekonomisko varu pasaulē. Mums jādomā, piemēram, par izaivielām, kas nāk no Latīņa Amerikas, ir jāpie, jāierobežo tur klimata pārmaiņu izraisošās kultūras, audzēšanas un tam līdzīgi. Mums jāraugās uz to, kādu ekoloģisku ieteikumu var atstāt, varam atstāt uz pasauli. nevaram tāpat laikā rīkoties tā, ka cieši tie, kas strādā, piemēram, tērauda rūpniecībā vai autobūvē un tā tālāk. Mums jādomā par šo zaļo kursu taisnīgā veidā. Zaļais kurs ir zaļš un īsts tikai tad, ja tas tiešām piedāvā ilgspējīgu vīdi arī iedzīvotājiem, strādājošiem. Tur, tur jādod iespēja iedzīvotājiem ietaupīt, vienlaikus arī izbaudīt šo pāreju, un tikai tad tas būs tāds labs zaļais kurs. Lielas paldies, un tālāk kolēģis Čahims. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs nevaram te debatēt par klīmētu, ar kādu stāvokli ir jārunā, par pasākumiem, kas mums ir jāpieņem. Tā ir tā atšķirība starp ES, kas ir līderis, vai arī izlieks par tādu. Es zinu, ka daži cilvēki Eiropas parlamentā uzskata, ka darām jau ļoti daudz, bet tiešām esam tīrākais kontinents. Jā, tas ties, ka emisijas ES ir samazinājušas, taču oglekļa nospiedums joprojām pieaug. Tad kam jūs domājat, Ķīna ražo? Mēs esam lielākais patērētāja tirgus, līdz ar to esam arī atbildīgi, mums ir jābūt flagmaņiem. Un mums ir arī jāinvestē klimata diplomātijā, uh, Uh, jo fosilā kurināmā subsīdijas ir jāizbeidz, ir jāmeklē um, zaļāk risinājumu. Kad dzirdu Fonderleins kundzi, kuri saka, ka mums ir jāsama, jāpanāk samazinājums 50% un, ja citas valsts mums seko, tad iesim līdz 55%. Es tam neticu. Izlieks par līderi, viņi ignorē klimata uh, steidzamo raksturu, ir jābūt līderiem un ir jābūt ambicioziem. Paldies! Thank you. Paldies, un tagad uh, Kārls Brālūdzu. Kundze. Man. Klimatet behöver EU. Paldies, klimatam nepieciešama Eiropas Savienība. Ekoloģiskais uh, apdraudējums šķērso robežas, nacionāla rīcība nepietiek, uh, klimata labā ir jārīkojas. Uh, Mums ir jāatrod labāki, vairāk arī zaļāki risinājumi. Ja rīkos pirms ir par vēlu, katram ir jāveic savas ekoloģiskās izvēles, tāpat laikā jāizvarās no emisijām. Emisija apmaiņas sistēmai ir eh, ļoti jāuzlabojas. Visiem ir jāmēģina arī strādāt pie kopīga nodokļa CO2. Mums ir jābūt galvenai organizācijai, kas iestājas par vīdi brīvās tirzniecības nolīgumi. Ir ļoti svarīgs rīks, lai varētu uh, izplatīt mūsu vīdes politiku. Tas ir jāpaturprātā, ir jāprasa arī pārējie no fosilā kurināmā uz, at, uz atjaunojamo enerģiju. Paldies, un tagad Ainslī kungam vārds. Mums ir jāmēģina jāizvairās no klimata un vidas katastrofas. Zinātne runā skaidru valodu un apolitiska politiķa, kas ignorē zinātniekus. Viņi neaizsargā pilsoņus. Tāpēc 7,6 miljonu cilvēku pasaulē daudz skolnieki arī pagājušajā mēnesī gāja ielās, lai prasītu steidzamu rīcību. Tad, kad bērni prasīs jums, ko jūs darījāt, tad, kad jūs varējāt rīkoties, ko jūs atbildēsiet, es teikšu, ka es biju viens no tiem cilvēkiem, cilvēkiem, kas strādā pie tā, lai eh, Londonā mēs izsludinātu klimata ārkārtas situāciju un tad arī, lai mēs sasniegtu klimata neutralitāti līdz 2030. gadām. Darīsim to pašu, lai arī Londonas asamblēja un apvienotā karaliste arī sasniegt savus mērķus. Es arī gribētu teikt, un es biju arī viens no tiem, kas pārliecina Eiropas Savienību pielikt punktu subsīdijām fosīlam kurināmam, arī aplika nodokla aviācijas nozari un lai arī samazināja savus emisijas līdz 30 gadam un iz, iz, izmantoja savu ietekmi, lai pārliecinātu citas nācijas rīkoties līdzīgi. Ja jūs gribat nākotni, ir jārīkojas tagad. Paldies, tagad lūdzu Gjurka kungs. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, protams, neapšaubām klimata situācija ir ļoti nopietna, tādēļ arī šī, ar šīm debatēm nepietiek, ir jārīkojas, jābūt atbildīgiem, jāpaturprātā, cik sarežģīts ir šis izaicinājums. Arī ilgtspējīgā attīstība ir konkurētspējas un arī sociālā dimensija. Ja tikai koncentrējamies uz vīdes faktoru, tad o, mēs ātri o, saskarsimies ar ekonomisku un sociālo ārkārtas situāciju situācija, kas ir tikpat nepieņemama kā klimata ārkārtas situācija. Tāpēc ir nepieciešama taisnīga pārēja klimata jomā. Ir jābūt tādiem pasākumiem, kas nepalielinās enerģēt enerģijas cēnas, uh, un arī nemazinās dalībvalsts konkurētspēju. Ceļā uz klimata neutralitāti ir jāizanalizē paraugu prakses dažādās dalībvalstīs, piemēram, Ungārija ir lielisks piemērs. Siltumnīca efekta gāza emisijas ir samazinātas, mājsaimniecība izdevumi samazināti, bet eh, ekonomiskā izaugsme turpinās. Paldies, un tagad eh, Burkhardt kundze. Paldies, priekšādātāji! Nu, kāds tad cits vārds mums vēl pat paliek, ko teikt, kā nosaukt šo, um, ārka, šo situāciju? Tā ir ārkārtas situācija. Temperatūra pieaug, um, planētai trūkst elpas. Un cilvēkiem klimata pārmaiņu dēļ nākas pamest savas mājas, un ārkārtas situācija tas ir skaidrs, bet ko mēs tagad darīsim lietas labā? Uh, Mums pirmām kārtām pilnīgi noteikti jāpārliecinās, ka arī lauksaimniecības politikā visas subsīdijas eh, atbalsta pārēju uz ekoloģiskāku saimniekošanu. Turklāt arī tirniecības nolīgumi ir jāsasaist ar dažādu veidu ekoloģiskiem standartiem ja mēs nopietni vēlamies šo situāciju apkarot, tad mums tiešām ir jāveido skaidri mērķi un jāgūst skaidrs progress. Ar šo jauno kursu mums jāizteno ilgspējīga politika uz sociāla ekoloģiskiem pamatiem ārkārtas situācija, klimata situācija liec, ļauj mums saprast vienu lietu pilnīgi skaidri, mums ir jārīkojas. Tālāk došu vārdu deputātam Paet, lūdzu, godātie kolēģi. Ja globālā temperatūra uz Zemes pieaugs tā, kā tiek paredzēts, tam būs briesmīgas sekas. Un tā vieta, kur šīs globālās sasilšanas sekas un klimata pārmaiņu sekas var tikt tik saredzēts visskaidrāk, ir Arktika. Tur šobrīd. Uh, uh, notiek milzīga kušana, un šo ledu kušana savukārt tālāk ietekmē klimata pārmaiņas, kas attiec uz Arktiku, tad kli, atbildība par klimata pārmaiņu apkarošanu nevar at, atstāt tikai un vienīgi pie, pie Arktikas, Arktikas reģionu valstu rokās. Lielākoties piesārņojums tur nāk no Āzijas, no Eiropas, no citurienes. Uh, Un Arktikas ledu, jūras ledus kušana tiešām ir ļoti problemātiska. Viena otrai savukārt uzņēmumu valstī liekas, ka tas ir jauki, jo viņiem būs jauni kuģošanas ceļi, tiks, varēs tikt iegūt jaunus dabas resursus. Um, un tas, jāsaka, kopumā ietekmēs beigu beigās arī drošības situāciju ne tikai Eiropā. Ja vērtmēs pieturēties pie Parīzes vienošanās, tulīt pat jā, jāsamazina emisijas. Un turklāt jāgatavojas arī pārmaiņām, ko nesīs līdz šīs klimatiskās klimatiskās izmaiņas Arktikā, lai varētu izvairīties arī no tālākas spriedzes eh, ģeostrateģiskā ziņā. Paldies! Tālāk deputāta Anna Deparņē Grunenberga. Mikro. Tas mikro, bitte. Jetzt, ja. Leider haben wir Menschen keine. Nu, diemžēl mēs cilvēki tiešā veidā šo mm, planētas pasliktinošo situāciju tā pašu savas ādas tik vienkārši neizjūtam, e, bet mūs, un mūsu, bet tāpat laikā mūsu rīcība gan ir ar pilnīgi globālām uh, sekām un visā pasaulē. Un mēs tāpat laikā nesam gatavi rīkoties tik strauji, pat tad, kad redzam šīs ārkārtas situāciju, kad ielpojam to, kad saprotam to. Uh, Arī ekoloģiskās pārmaiņas ir jā, jāiestrādā dziļās kultūrālās pārmaiņas. Katrai sabiedrībai, katram no mums ikdienas ir jāmācās arī ikdienā rīkoties ekoloģiskāk, pieņemt lēmumus, kaut ko upurēt, kāda veida mobilitātes kultūru īstenojam, kādu patēriņu kultūru veidojam, kāda ēšanas kultūru, kā mēs definējam labklājību un, protams, jāizteno arī kopīgi pasākumi kas sasaistīta ar tirgiem un tehnoloģijām. Katrai ikvienam jāieliek sava uh, jāpieliek sava roka, lai virzītu uz priekšu. Tātad zinātnieki, politika, māksla, um, visiem kopā mums jādefinē jauna vīzija un jānorāda uz jaunajām iespējām, ko piedāvā šī zaļā, šis zaļais, kurš šī pāreja. Un tieši tā Eiropa varēs gūt attīstību, virzīties uz priekšu un piedāvāt daudzveidību šai klimatu pārmaiņu apkarošanā un vidas aizsardzībā. Paldies, nākamā runātā Hildegarda Bentala. Priekšsādātāji. Tas, kas saka, ka ir ārkārtas situācija, tad vienlaikus ir jāsaprot, ka ir jārīkojas arī izpildvaras līmenī. Jo citādi var jāuzmanās arī no, piemēram, pamatiesību pārkāpšanas. Šeit parlamentā mm, Protams, mums jādara ir ārkārtīgi daudz. Kā lielo valstu deputāti labi zina, tad, zi tad faktiski visi šie mēri uh, E, ir jāīsteno pēc iespējas kvalitatīvāk, tā lai mēs varētu nodrošināt labāku gaisu, gaisa kvalitāti. Tur runāja par visām lielām pilsētām - Džakarta, Londona, Parīze. Visas šīs e, pilsētas sastopas ar milzīgām problēmām, piemēram, gaisa kvalitātes jomā tieši vidas kaitējuma dēļ, bet vajadzīgs novatorismas zinātne un tehnoloģija var mums palīdzēt šais uzlabojumos. Un pilsētas var dot savu ieguldījumu, tām jāidentificē problēmas un tālāk arī attiecīgi jāizceno konkrētie noteikumi, lai mēs kopīgiem spēkiem tiešām varētu saglābt eh, šo planētu. Lielas paldies! Nākamā runātāja Lidija Pereira. Priekšsēdētāji. Reizē mums nākas paskaidrot, kāpēc kaut kas jādara, bet tas varbūt nav šodien. Šodien mūsu uzņēmumu pilsētas iedzīvotāji.